rakstiskā deklarācija 45 šķērsvīt 2011, kur iesnieguši deputāti Migēls Angels, Martinis Martīnis, Fiona Hall, Filips Kačmareks, Terēza Riera Madurela un Judīts Argentīni par zinātnisko kapacitāšu stiprināšanu Āfrikā veicinot Eiro-Āfrikas partnerību radioastronomijas jomā,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 Jautājums par zinātnisko kapacitāšu stiprināšanu Āfrikā un Eiroāfrikas partnerību uh, veicināšanu radioastronomijas jomā ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs ar lielu interesi sakojam um, šī, šīs nozars attīstībai, un tāpēc es pateicos visiem parakstītājiem un visiem tiem, kas tik entuziastiski atbalstījuši šo projektu, centušies savākt nepieciešamos parakstus. Vēlos pateikties valdībām Dienvidu Āfrikā, kas atbalstīja uh, šo projektu un pavisam drīz uh, daži no pārstāvjiem viesosies Briselē, lai nāktu klajā ar paziņojumu par uh, šo iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt zinātnes attīstību Āfrikas kontinentā. Es Vēlētos izteikt aicinājumu komisijai konstruktīvi virzīt uz priekšu šo iniciatīvu, ņemot vērā <clears throat> mūsu rakstisko deklarāciju, kas ir ļoti nozīmīga Āfrikai un kas ir nozīmīga zinātnei un arī attiecībām starp mūsu kontinentu un Āfriku. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Apsveicu šī dokumenta sagatavotājus! Un tagad pievērsīsimies mūsu šāsdienas darba kārtībai. Un pirmais punkts tajā ir Devis kunga eh, ziņojums konkurētspējīgi